darba. Yes. But I want to have some quietness because otherwise. And we have a request for a point of. Kolēģis vēlas runāt par reglamentu. Lūdzu, uh, uzklausiet viņu un nesarunājieties, lai viņš var mierīgi izteikties. So please. Lūdzu. Mr. Campbell. Campbell kungs. priekšsēdētāji. Gribēju runāt par procedūru. 130. Uh, punkts par uh, jautājumiem. Neskatoties uz to, kādi ir viedokļi katram politiķim, mēs visi esam parlamentārieši, un mums ir, protams, arī uh, jāuzdod jautājumi izpildvarai. Un jāsaka, ka tagad dienesti. Uh, nu, pietiekam labi neapstrādā mūsu jautājumus, uz jautājumiem netiek atbildēts pienācīgi, tie bieži vien ir izvairīgi un bieži vien arī uz jautājumiem atbild pārāk novēloti. 130. pānta, 5. punkts, tas ir reglamentā. Un e, tur ir teikts, ka seši, e, sešas nedēļas ir e, atbildes sniegšanas laiks, bet pārsvarā tās ir 11 nedēļas. Nu jāsaka, ka tie ir milzīgi birokrātiski ierobežojumi, ko ir uzspieduši tie paši tehnokrāti priekšsēdētāji. Demokrātija tas sašķoba un ir jāmeklē kaut kādu risinājumu. Paldies! Well. Kembelkungs, paldies! Man atgādināja, ka īstenībā mēs esam pieņēmuši lēmumu par šo laika termiņu. Nu, paturiet to prātā. Bet katrā ziņā protokolā esam atzīmējuši jūsu izteikumu un uh, atbildīgie dienesti ar to tiks iepazīstināti. So, primu... Tagad ķersīsim pie balsošanas. Un pirmais ir Lūnesa ziņojums. Mums ir jābalso par visu ziņojumu bez grozījumiem, un to darīsim personālā kārtībā. Sākam balsot. A votat toată lumea? Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Dievs Demēra Garsī ziņojums tagad. Es aģentūru tiesība aizsardzības sadarbībai pirmais grozījums, personāls balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. Otrais grozījums. Kas par ceļam rokas? Kas par? pret, atturas, noraidīts. Saskaņā ar vienošanos starp parlamentu un padomi ziņojums ir pieņemts. Trešais ziņojums ir Vīkstrēms kundzes ziņojums par trešo valstu pilsoņu ieceļošanu Eiropas Savienībā. Ir divi eh, grozījumi identiski un balsojam personāli. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pieņemts saskaņā ar vienošanos starp parlamentu un padomi. Tagad kohēzijas politika. Ceturtais punkts, sākotnējais teksts, pirmā daļa, kas par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Sastais punkts, oriģinālais teksts, divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta. Otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemta. B apsvērums, eh, oriģinālais teksts, divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemta, otrā daļa personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad par visu grozīto rezolūciju personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Rezolūcija ir pieņemta. Paldies kolēģiem! Esam beiguši balsošanu, tagad sekos balsojumu skaidrojumi. Please, Dargie kolēģi, mums joprojām ir jāuzklausa balsošanas skaidrojumi. Mēs arī gribētu sākt uzklausīt balsošanas skaidrojumus. So, please, let us, let us start your... Kolēģi, sāksim ar balsošanas skaidrojumiem. Dalton kungs, jums vārds, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Roba Vainraita, man tautieša vadība, Eiropola ir attīstījies par ļoti svarīgu institūciju, kas atbalsta nacionālos spēkus. Šodien uh, Mēs vēlamies uh, uzlabot cīņu pret organizāciju.